Vēlos jūs informēt par to, ka rītdien, pulkstens 12.00, šajā plenārsēdes zālē mēs pieminēsim Simonu Vēlu. Balsojumi sāksies pēc uh, atceres pasākuma. Vēlos informēt arī par to, ka deputāti, kuri piedalīsies bērēs, kuras notiks trešdien, pulkstens 10.30 Parīzē, viņu prombūtne tiks eh, attaisnota. dichiaro formalmente Tādējādi formālu atsākam lūdzu. Lot, Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos atgādināt visiem kolēģiem, ka Vācijas Bundestāgs ir pieņēmis vēsturisku lēmumu pagājušā piekdienā. Visbeidzot, Vācija ir pievienojusies tām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas pieļauj vienzimumu laulības. Domāju, ka tas ir vēsturisks brīdis. Es kā Vācijas pilsonu un LGTB kopienas pārstāv vēlos pateikties visiem šī parlamenta locekļiem, kas cīnījušies pēdējā gada laikā, lai to nodrošinātu. Bez uh, citu Eiropas Savienības laivu valstu atbalstu Vācija to nebūtu panākusi. Paldies! Paldies visiem kolēģiem! Un uh, tiešām esmu ļoti gandrīt par šādu iznākumu. Prūst, ala parola. Godētājs Prūst, kungs. <coughs> Monsieur le Président. Priekšsēdētāji kungs, ļaujiet man pavisam īsi no savas puses, uzsākot šeit ar uz parlamentā plenārsēdi, kur skan Eiropas demokrātijas sirds, godināt, kā jūs to darījāt, bet es vēlos to darīt arī Francijas delegācijas un ETP vārdā, godināt Simonu Veilu, Francijas politiķa Eiropieti, kur mūs pāmēta pagājušajā nedēļā. Viņas vārdi un darbi paliks mūžīgi mūsu uh, atmiņā. Viņa 16 gados 44. gadā tika nosūtīta uz Aušvic nometni. Viņa ir izdzīvojusi un viņa um, iepadvesmo un iemieso cerības, kā arī. Um, pret, cīnoties pret konservatīvis, viņa iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa bija brīvības pilna, un Simona vēl nekad nestājās uh, neapstājās šķēršļu priekšā. Vēlas kundze ļoti unikālā veidā cīnījās pār integrētu vienotu Eiropu, kas apvieno daudzveidīgos daudzveidīgās Eiropas tautas. Un tiešām mums ir jābūt ļoti lepniem par to, kā mēs varam šeit strādāt. Uh, un uh, godināsim to, ko Simona Bēls um, paveikusi savā dzīves laikā. Šausminošie konflikti, kas skara pasaules reģionus, norāda to, cik dārgs ir miers. Miers, kurš valda mūsu kontinentā, un tas ir noticis pateicoties lielām sievietēm un varniem vīriešiem, un Simona Bēla ir viena no viņiem. Viņas drosme, politiskā grība mums uzliek par uh, pienākumu to turpināt un uh, nezaudēt šo simbolus. Vārdi aiziet, bet darbi paliek. Vēlas kundzei izdevās visu savus karjeras laikā kalpot pilsoņiem un arī konkretizēja savus vārdus, īstenojot izmaiņas. Kā teicāt priekšsēdētāji, rītdien oficiāli Eiropas parlaments um, godinās uh, un atcerēsies Simonu Vēlu un vēlos īpaši šeit uh, runāt uh, par viņu un tiešām esmu ļoti aizkustināts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 Liels paldies priekšsēdētāji par to, ka dodat mums vārdu arī Aldi grupas vārdā. Es vēlētos uh, gan uh, piekrist jūsu sacītajam, gan arī, protams, piedalīties ceremonijā, kas tiks organizēta, lai godinātu Simonu Veilu. Vēlos arī, protams, uh, mm, pievienoties kolēģu no Francijas un visu Eiropiešu sacītajām un atmiņām par šo 20. gadsimta ļoti spilgto personību, 20. gadsimts, kas ir piedzā, piedzīvojis tik šausminošas lietas kā šo, kā arī, protams, uh, godinot to, ko viņa pārstāv šeit, uh, jo viņa bija ne tikai politiķa, viņa bija sieviete. Un Viņa arī mobilizēja savu apņemšanos un savu gribu. Viņai bija ļoti izteikta arī personība un ļoti spēcīgs raksturs. Viņa bija pirmā mūsu Eiropas parlamenta priekšsēdētāja sieviete. Manā valstī viņa iztenoja un uh, iemiesoja tādas vērtības, kas gāja vēl tālāk par Francijas robežām, proti par cilvēktiesībām, par sieviešu tiesībām, ar likumiem, kurus viņa izstrādājuma pieņēma. Tad es tiešām vēlos godināt un pieminēt šo sievieti, un man ir prieks, ka Eiropas parlaments. Uh, arī tad viņu oficiāli pieminēs atceres pasākumā. To visu daru arī savas grupas vārdā, kurā arī viņi piedalījās savā laikā. Un tagad Erlon Bonfā kundze, lūdzu. Merci, uh, prezident, pour... Liels paldies priekšsēdētāji! par jūsu vārdiem un vēlos šeit pievienoties arī kolēģi sacītajiem. Gribēju norādīt, ka Simona Veile, jūt vēl tālāk par savu politisko karjeru, viņai izdevās apvienot cilvēkus un viņa darīja ļoti daudz Eiropai. Viņa darīja ļoti daudz Francijai, viņa ārkārtīgi daudz darīja tieši sieviešu tiesību aizstāvēšanai, īstenošanai. Šeit īpaši domāja par abortu. Uh, aborts, uh, kurš tika legalizēts, tas šī cīņa notika ārkārtīgi sarežģītā laikā. Mēs sociāldemokrāti turpinām arī godināt viņas piemiņu un darīsim visu, lai šī cīņa nebūtu bijusi velta un lai visas Eiropietes varētu šai cīņā, no šīs cīņas gūt labumu, vēlamies tātad arī godināt viņas piemiņu. Grazie mille. Lielas paldies, protams. Eh, simbols, ko atstāju Simona Vēle šeit Eiropas parlamentā, ļoti spēcīgs, ļoti daudz deputāti vēlas eh, pieminēt viņu. Vicepriekšsēdētāja Lunačika. Priekšsēdētājs arī zaļo grupas vārdā vēlos uh, jums pateikties par to, ka godinājāt uh, Simonas Vēles piemiņu. Es domāju, ka viņa bija ļoti nozīmīga sieviešu tiesību aizstāve uh, šajā kontinentā, un es pateicos jums un uh, pieminēsim viņas veikumu Eiropas labā. Vēlas izteikties Tojas kundze, bet gribu atgādināt, ka rītdien būs oficiāls piemiņas pasākums. Jūs nevēlēties runāt par šo, bet par kādu citu jautājumu, lūdzu. Tojas kundze, jā, pavisam īsu brīdi gribu teikt plenāru sēdē, ka bieži vien eh, mēs redzam, ka imigrācijas jomā solidaritāte ir ļoti vāja. Uh, Pagājušajā nedēļā divās dienās Itālijā ieradās 12 tūkstoši cilvēki. Uh, pē, un vēl pievienojās 5000 cilvēki. Lūk, tā ir realitāte. Mēs izvēlamies uzņemt šo cilvēku, bet pašlaik, šos cilvēkus, bet pašlaik esam ārkārtīgi sarežģītā situācijā. Vēršamies pie kolēģiem. Lūdzu, uzrunājiet savas valdības, lai Eiropas balss izskan vienotības un solidaritātes jomā. Mana valsts ir solidāra, uzņem un glāb šos cilvēkus, taču Itālija atrodas ārkārtīgi sarežģītā situācijā. Uh, Un es domāju, ka man pievienojas arī Grieķijas pārstāvi, un to nevar ignorēt Eiropas parlaments, jo tieši šeit tiek uh, pārstāvēt pilsoņi. Runājām par Simonu Veilu, par vērtībām, par projektiem. Lūk, šī ir konkrēta situācija, kur šis projekts tiks pārbaudīts. Vai nu tas izvā, pretosies, izdzīvos vai arī sabruks. Paldies! Grācie! Liels paldies! Tojas kundze, jā, arī plenārs sēdē vēl būs iespēja runāt par šo jautājumu, diskutēt, tad, kad apspriedīsim Igaunijas prezidentūras programmas, jau runāju ar Igaunijas premjerministru, viņš man apliecināja, ka imigrācijas jautājums Eiropā tiks apspriests. Tātad 15. jūnijā ir apstiprināta darba kārtība, ir izplatīta darba kārtība, vai ir kādi iebildumi pret to? Nē, tādā gadījumā apstiprinam darba kārtību. Tālāk, pēc tam, kad Jānis Dunkans ir iecelts Brītu valdībā, parlamentā,